Dāmas un kungi, nākamais eh, punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir Švāba kunga ziņojums konkurences tiesību pārkāpumi. Vispirms es vēlētos dot vārdu Švāba kungam. Jā, vielen dank, Herr Präsident. Paldies priekšsēdētāji, komisārs, kundze, kolēģi. Pirmkārt, es vēlētos sacīt, ka Gribu pateikties vicepriekšsēdētāju Almūņu par lielisko sadarbību pie šī dosjē un uh, Malstroms kundze. Mm, es vēlos norādīt, ka mēs esam ļoti apmierināti par konstruktīvo sadarbību ar komisiju, tāpat arī kur Kulas kungu. Uh, Eh, es eh, vēlos uzteikt, eh, kā Grieķijas prezidentūras pārstāvi par viņu iesaistīšanos šajā dosjē. Un parlamenta sasaukuma beigās uh, ir izveidots risinājums attiecībā uz kārteļu uh, sūdzībām. Es vēlos šeit pieminēt Olu Šmitu no liberāļiem, viņa priekšteci kā ēna referenti arī Basu Ekhūtu. Uh, Eh, un, un visus, kas eh, piedalījās eh, darbā pie šī ziņojuma. Mēs izveidojām direktīvu, iestrādājot arī komisijas priekšlikumu proti kārteļu upuri mm, līdz ar šo šīs direktīvas īstenošana dalību valstīs, būs tiesīgi dalību valsts tiesās nākt eh, klajā ar eh, zaudējumu piedziņu. Tas ir liels progress solis. Un jau 2010. gadā 40. ziņojumā par Eiropas konkurētspēju jau šāds solis tika pieprasīts. Un uh, šajā direktīvā tika izslēgti arī visi precedenta riski, kas izkristalizējās amerikāņu attiecīgajā sistēmā. Es esmu pateicīgs visiem kolēģiem parlamentā par to, ka mums bija izdevies paveikt šo ceļu, un arī problēmas un kļūdas, ko mēs redzējām valstīs, eh, kurās jau šis process notiek, piemēram, Amerikā, netika pārnestas eh, uz Eiropas gadījumu. Un eh, man ir prieks par to, ka mēs esam parūpējušies par to, ka tiek ievēroti Eiropas principi, uh, un ka tie ir saņēmuši vairākumu atbalstu. Komisāri, kolēģi, es domāju, ka virknē punktu vēl ir, mēs esam pa panākuši uzlabojumus, jo īpaši salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu attiecībā uz 11, un 12 un 13 punktu proti kādas eh, privilēģijas. Uh, prasības varētu attiekties uz prasības iesniedzēju, kāds varētu būt šis privileģējums. Tur ir eh, sniegts attiecīgs definējums. Un uh, vai eh, šīs prasības varētu tikt iesniegtas daudzkārt un vai daudzkārt varētu tikt piedzīti šie zaudējumi, tas radītu lielas briesmas Eiropas tautsēmniecībai. Jau tagad ASV piemērs ir parādījis, ka uzņēmēji ārkārtīgi daudz iegulda līdzekļus, lai izvairītos no tiesas prasībām, iegulda vairāk līdzekļus nekā pētniecībā un attīstībā. No nu, tā mēs Eiropā labprāt izvairītos, un tas ir izdevies pēc sarunām ar padomi. Trialogā mums ir izdevies arī tam rast vajadzīgo vairākumu vairākumu atbalstu. Tāpat, dāmas un kungi, Mums ir izdevies izveidot zaudējumu kompensācijas risinājumu brīvprātīgu mehānismu, un ir svarīgi, lai mēs prasītājiem sniegtu uh, ērtu iespēju atgūt uh, zaudējumus bez vajadzības iesniegt prasību, un paldies par jūsu uzmanību. Pateicos Švāba kungs, un tagad es vēlētos aicināt izteikties Malmstrēms kundze. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vicepriekšsēdētāji Almoņa kunga vārtā grib pateikties Švābkungam par paveikto kungu, kā arī Lapkā kungam un Ekonkomtes priekšsēdētāju Balsas kundzei, kā arī visiem ēnu referentiem un pārējiem, kur piedalījās šīs ļoti svarīgās direktīvas um, virzīšanā. Eh, sadarbojoties visām trim institūcijām, domāju, ka esam panākuši ļoti labu rezultātu. Mums ir prieks, ka varam šo likumdošanas aktu pieņemt eh, šodien, vēl pirms sasaukuma pašām beigām. Gribu pasvītrot, cik šī direktīva ir svarīga. Presto aprakstīja, kā visbūtiskāko sasniegumu konkurences politikā pēdējos gados, un Tad, kad eh, vicepriekšsētājs Almoniju kungs bija šeit pirms četriem gadiem, viņš apsolīja, ka parlaments tiks iesaistīts kā likumdevē, līdz likumdevējs šīs eh, direktīvas sagatavošanā kas tā arī realizējās. Pirms vairāk nekā desmit gadiem Eiropas justīcijas tiesa atzina, ka ikvienām, um, ehm, kurš ir cietis eh, no trastu ļaunprātīgas darbības ir tiesības saņemt kompensāciju. Diemžēl, eh, pateicoties tam, ka likumdošana bija nepilnīga, eh, personām un mazajiem vidiem uzņēmumiem eh, bija gandrīz neiespējami saņemt šīs kompensācijas, bet šī jauno likumdošana ļauj gan pilsoņiem, gan arī uzņēmējiem efektīvi realizēt savas tiesības uz kompensāciju. Direktīvā ir normas, kas novērš līdz šim esošos čēršļus un cietušajiem ir vieglāk piekļūt pierādījumiem, lai pierādītu zaudējumus, un arī pierādījumu nasta ir pārnesta uz uh, pārkāpēju pleciem. Paralēli tam direktīva noprecizē arī attiecības starp publisko un privāto konkurences tiesību piemērošanu teksts, par ko balsosiet rīt, veicina to, ka uzņēmumi sadarbojas ar konkurences uzraudzības iestādēm. Konkurences iestāžu darba efektivitātes nodrošināšana ir labās ziņas cietušajiem un līdz ar to cietušajiem būs vieglāk pieprasīt, iesniegt prasības par kompensācijas saņemšanu. Domāju, ka ir sasniegts ļoti labs līdzsvars, jo no vienas puses cietušie var realizēt savas tiesības uz kompensāciju, no otras puses um, konkurences um, uzraudzības iestādes var efektīvāk realizēt un uh, piemērot konkurences tiesības. Paldies uh, komisārs kundzei un Pirmā uzstāsies Galpelčkuns trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētā komisārs kundze, referents kundze, Eiropas parlamenta deputāte. Eiropas Savienībā daudzās dalību valstīs vēl joprojām ir ļoti daudz šķēršļi, kas neļauj patērētājiem un maziem vidējiem uzņēmumiem realizēt savas tiesības uz kompensācijas saņemšanu. Tās ir tiesības, ka viņi nevar realizēt. Man šķiet, ka šīs dienas debatas ir ļoti, ļoti svarīgas minētie šķēršļi tiks likvidēti pateicoties eh, jaunajai direktīvai. Process sākās pirms deviņiem gadiem. Tas ir bijis ilgs un garš, bet labam darbam ir nepieciešams attiecīgais laiks, un man ir tiešām liels prieks redzēt, ka esam sasnieguši labu rezultātu. Švābu kungs un kolēģis ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbā. Viņš bija ļoti uh, efektīvs un es gribu tādēļ izmantot šo iespēju un pateikties Švābu kungam par to, ka viņš ļoti veiksmīgi pabeidz darbu pie šī dosjē. Es gribētu vēlreiz uzteikt Švābu kungu un norādīt, ka šī ir iespēja mums ļaut cietušajiem realizēt savas tiesības Un tagad mums ir viss nepieciešamā likumdošana, kas ļauj mm, daudz efektīvāk iesniegt prasības un realizēt savas tiesības uz kompensācijas saņemšanu. Tāpat kolektīvā sūdzība procedūra ir atrunāta šajā dokumentā, tāpat ir uzlabot piekļuvu pierādījumiem un uh, lēmumu uh, īstenošanai. Šis priekšlikums ir pietiekami līdzsvarots, mēs runājām par uh, pietiekami līdzsvarotu situāciju gan prasītājiem, gan atbildētājiem, un ir paredzēts arī garantijas pret ļaunprātīgu normu izmantošanu. Šī sistēma būs efektīva tiem, kas vēlas aiz, izmantot savas tiesības uz kompensāciju, un mēs arī runājam par tādu sistēmu, kur nav pārāk liela regulējuma, tātad tā nav pārāk regulēta. Un šeit mums būtu jārunā arī par uh, nevajadzīgiem stimuliem, kas liek pārāk bieži iesniegt šādas sūdzības, tātad šo problēmu mēs šeit esam risinājuši. Jāsaka, ka visas debats šeit bija balstītas uz konsensusu, vienprātības principa, un ja mēs runājam par Uh, juridiskām iestādēm, un ja kāda iestāde ir izvēle, izvērtējusi un nolēmusi, ka kon konkrēts kompensācijas apjoms ir adekvāts, tad tāds, tas arī tiks samaksāts. Noteikumi ir skaidri, un ir arī skaidrs tas, ka bieži upuriem ir problēmas ar uh, laika termiņiem savu prasījumu iesniegšanai, un viens gads šeit būtu ļoti labs termiņš. Jāsaka, ka jāstrādā kopā gan dalībvalstīs, gan arī uh, E, Eiropas līmenī, lai sasniegtu panākumus. Sančes Presedo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kā referents zaļajai grāmatai, kas e, bija saistīta ar kompensāciju tiesībām. Nu, tagad mums pēc septiņiem gadiem ir Eiropas parlamenta rezolūcija. Šis ir jautājums. Uh, ko ar prieku redzu mūsu darba kārtībā, un šeit mums ir juridiska likumdošanas iniciatīva, un es gribēju apsveikt Švābu kungu ar izdarīto darbu. Paņemiet. Nu, un šādi tiek uzlabots arī juridiskā noteiktība iekšē tirgu konkurences politika Eiropas saimnībā ir būtiska. Šāda politika jau pasaukt kopš Romas līguma svarīga, lai tā šodien būtu vēl jau demokrātiskāka un efektīvāka. Tā jābūt efektīvākai tāpēc, ka ir svarīga kompetentās iestādes ņem vērā e, privātās e, darbības. E, tiesu sistēmā. Tam ir jādarbojas kā preventīvam pasākumam, un tas arī nodrošina līdzsvaru nodrošināšanu strīdu gadījumā. Šīs politikas mērķis katrā ziņā ir uh, vajā tās personas, kas neie, neievēro konkurences tiesības, taču tagad ir paredzēta arī aizsardzība konkurences tiesību pārkāpumu upuriem. Šī politika tagad ir demokrātiskāka, tāpēc, ka arī parlamentam bija sava teikšana konkurences politikas jomā. Uh, To mums arī bija solījis komisārs Almūņa, kad viņš uzstājās ekonomikas komitejas sanāksmē, kad viņš tika izvirzīts eh, komisāra amatam. Katrs demokrātiskais process parāds, ka parlamentam tajā ir teikšana, īpaši eh, tajos jautājumus, kas aizsit ar Eiropas eh, Savienības pilsoņu pamatiesību. Šī direktīva uh, veicina konkurenci, nevis tiesāšanos, jo pateicoties šai direktīvai, mēs izvairāmies no visas nedrošās situācijas un pārspīlētajām situācijām. Šodien ir iespēja eh, vērsties tiesā, panākt kompensāciju, taču kompensācijas nav paredzētas pārlieku visaptvarošas un arī eh, sodu sankcijas nav pārspīlētas. Mēs izvairāmies no visiem pārspīlējumiem, jo nav iespēja vērsties tiesā diskriminējoši vai neobjektīvi apsvērumu dēļ. Tiek ņemta vērā piekļuve arhīviem, konkurences varas iestādēm. Konkurences iestādes darbojas pamatojoties uz datiem un Tad eh, pēc vienošanās kompensācija eh, var kalpot par sodu mīkstinošu apstākli, ja šādi sodi tiek noteikti. Pastāv arī iespēja uh, mīkstināt sodus īpaši karteļa gadījumos. Un ir arī paredzēta īpaši noteikuma mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tāpat ir līdzsvarot noteikumi, un komisija ir sagatavojusi direktīvu par dažādiem elementiem, kas vēl ir jāatrisina. Ir dažādi principi kolektīvajos procesos. Šī institīva ir laba. Pēc desmit gadu darba, ko esmu pavadījis Eiropas parlamentā, pēdējo reizi šeit uzstājos, vēlos pateikties visiem, kas ļāvuši man šeit strādāt lai veidot Eiropas būvi. Paldies visiem tiem, kas ar mani ir sadarbojušies. Bija ļoti gandarīts, ka varēju strādāt Eiropas būvis vārdā. Un esmu arī izmantojis, e, baudījis jūsu uzticēšanos un solidaritāti. Paldies! Eikhout kungs lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atkal uh, varētu teikt, ka tāds tipisks Eiropas temats, pustukša zāle un tiek apspriests ļoti būtisks jautājums par karteļu veidošanu, kas var nodarīt lielu kaitējumu gan patērētājiem, gan MVU. Tieši tādēļ mums ar šo likumdošanu ir jāparūpējas par to, lai patērētāji un arī mazie uzņēmumi varētu uh, labāk un ātrāk saņemt atlīdzību, ko ir guvuši karteļu, uh, par kaitējumu, ko ir nodarījis kāds kartelis. Uh, Un Švāba kungam gribēju pateikties uh, par sadarbību. Mūsu debats brīžiem bija visai asas, bet, nu, uh, strīdos arī bieži vien dzimst patiesība un galu galā ar rezultātu varam lepoties. Gribēju pateikties Švāba kungam par šo jauko sadarbību. Un jāsaka, ka viņš ir vienmēr nepiekāpīgs runāt par saturu, bet kā cilvēks viņš ir tāds maigs un patiešām tas viss ir rezultājies tādā ziņojumā, ar kuru varam lepoties. Un, uh, Švāba kungs ir domājis, kā labāk aizsargāt MVU un patērētājs. Un jāsaka, ka trauksmes cēlājiem, kas eh, vēlas pievērst uzmanību kartelim, ir jāaizsargā, lai šie cilvēki varētu biežāk ziņot par karteļu veidošanos, jo pagaidām viņiem ir grūti celt šo trauksmi, jo viņi nezina, kā tas, eh, kas pēc tam notiks un eh, viņu veselībai pēc tam draud briesmas. Es esmu patiešām gandarīts par paveikto. Protams, mēs labprāt būtu bijuši ambiciozāki kolektīvo prasību gadījumā, arī Švāba kungs pavisam droši, bet domāju, ka šis varētu būt pirmais solis pareizajā virzienā un ar nepacietību gaidu nākamo sasaukumu. Cerams, tajā tiks ievēlēts arī Švāba kungs, lai mēs varētu tikpat auglīgi strādāt. Paldies! Un tagad došu vārdu Tomašiču skundzei. Hvala lijepa u potpunosti podržavam ovaj prijedlog jer su. Paldies! Es pilnībā atbalstu šo priekšlikumu, jo tā mērķi ir nepieciešams nosacījums eh, privā tirgus izveidēji, un tieši tāpēc mēs arī izveidējām šo kopienu. Tomēr dažāda veida pieņēmumi ir jāizdara, lai šī direktīva tiktu pareizi ieviest Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama neatkarība, efektivitāte tieslietu sistēmās bet ir arī nepieciešams godīgs, līdzsvarots eh, biznesa klimats, jeb vide, kur šādi pārkāpumi ir tikai izņēmumu gadījums. Diemžēl dažās dalībvalstīs šie priekšnesacījumi netiek izpildīti, un tieši tāpēc sagaidu, ka šī direktīva šajās kopienas daļās paliks tikai uz papīra, un mana valsts Horvātija ir tikai viena no šādām valstīm. Uh, kur eh, likumdošanas akti tiek pieņemti par labu lielajiem spēlētājiem tirgu uz mazo rēķina. Un tas nav nekāds negadījums. Tā ir parastā politika, politiķi strādā kopā un biznesa, biznesa labā. Un šeit eh, jāsaka, ka tieslietu reforma ir viens no priekšrocesījumiem eh, šo nosacījumu izpildēji un brīvais tirgus nedarbosies, ja nebūs šis te vienlīdzības godīguma princips. Es atbalstu šo dokumentu, jo mums jau kaut kur ir jāsāk. Paldies. Priekšsēdētājs saka, ka Andars Dotars kundze nav ieradusies. Līdz ar to varam pāriet pie brīvā mikrofona. Pirmais runātājs Kelī kungs. Paldies priekšsēdētāja kungs. Es gribēju uzslavēt Almoņas kunga izdarīto un arī citus komisārus par izdarīto darbu pēdējo piecu gadu laikā. Es nedomāju, ka šis vārds uzslavēt būtu jāizmanto pārāk bieži, bet šeit tieši tas ir piemērots. Mans kolēģis Švāba kungs referents mēs kopā vēlējāmies eh, nodrošināt, ka viņš turpina strādāt pie šīs jomas, jo tā ir ārkārtīgi svarīga. Ir īpaši runājot par konkurences likumdošanu. Daudzi cilvēki uzskata un pamatoti uzskata, ka šeit novērojama netaisnība, un daudzi nezin, ko tad šeit īsti iesākt. Un šāds dokuments dos viņiem iespēju risināt šādas lietas, vai nu tiesā, vai ārpus tiesas procedūrā. Paldies! Pēdējais runātājs brīvajā mikrofonā ir Stolojan kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem, kas uh, strādāja pie šī ziņojuma. Es gribēju uzsvērt divus jautājumus. Pirmām kārtām ir nepieciešama daudz intensīvāka sadarbības starp komisiju un uzraudzības iestādēm dalību vēlst, jo galu galā šīs iestādes būs atbildīgas par konkurences noteikumu pārkāpumu izskatīšanu praksē. Otram kārtām gribēju pateikt, ka enerģētikas joma, piemēram, runājot par gāzi un dabas gāzi, šeit mēs vērojam dalībvalsts, kurās nav tādas patiesas konkurences. Komisija kopīgi ar Startautisko valūtas fondu mēģināja veicināt konkurētspēju, kas tikai situāciju padarīja vēl ļaunāku patiesībā. Paldies Stolijan kungam, esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un tagad došu vārdu komisārai Malstrēmai lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem par šīm īsajām, bet ļoti skaidrajām debatēm. Un noteikti viceprezidentam Almiņam to nodošu. Diemžēl viņš šodien nevarēja būt klāt. Uh, Pēdējais teksta variants, par kur ir panākta vienākšanās, ir liels solis uz priekšu. Lielie uzņēmumi, mazie vidēji uzņēmumi un patērētāji varēs iegūt pilnvērtīgu kompensāciju nacionālajās tiesās, un papildus tam šīs tiesības uz kompensāciju attieksies arī uz tiem, kas patiesi ir cietuši, ieskaitot tos, kam nebija tieši saskarsme ar pārkāpēju. Un bieži tā ir mazo un vidēju uzņēmumu patērētāju gadījumā. Un šeit es gribēju uzsvert, ka mēs runājam par pilnīgu un godīgu kompensāciju. Mēs visi piekrītam, ka nevajadzētu pieļaut dubulto kompensāciju par vienu pārkāpumu, un direktīva arī to nodrošina. Tajā pašā laikā teksts regulē attiecības starp eh, privāto un eh, valsts eh, uzraudzību šo noteikumu izpildēji, nodrošinot efektivitāti un dažāda veida, piemēram, eh, iecietības programmas eh, ļaut šeit ievērot eh, gan efektivitātes principu, gan jau arī ievērot dažādu pušu tiesības. Vēlreiz gribu pateikties visiem referentiem, Švāba kungam, citiem, arī Rapkāja kungam, Ekon, komitejas priekšsēdētājiem, arī Bolzas kundzei. Liels paldies priekšsēdētājiem! Paldies Malstrēms kundzei. Un tagad uh, uzstāsies vēlreiz referents uh, Švāba kungs. Lūdzu. Paldies, sirsnīgs paldies, uh, Vīlanda kungs. Uh, man ir liels prieks, ka tieši jūs tagad noslēdzat debats kā priekšsēdētājs. Ir ļoti uh, žēl, ka Almuņas kungs nevarēja ierasties, viņš bieži nevar ierasties, un mēs. Uh, arī nedzirdējām neko no padomas, un tagad es gribēju pateikties vēlreiz Sančesam Prezēdas kungam. Viņš vienmēr bija ļoti konstruktīvi noskaņots, ļoti laipns cilvēks, un man patiešām viņa pietrūks. Tas pats attiecas uz Aikhauta uh, kunga laipniem vārdiem, un man pietrūkst arī liberāļu šīs dienas diskusijās. Bet komisārs kundze, runājot par šīm debatēm, joprojām uh, pastāv arī uh, šaubas runājot par juridiski politisko aspektu. Vajadzēja parūpēties, lai patērētāji būtu pietiekami aizsargāti, un ja mēs šeit runājam par atbildības uzņemšanos un garantijām, uh, un uh, līgumiskajām saistībām, uh, tur nav pietiekama laba juridiskā pamatojuma. Es zinu, ka komisija ir mēģinājusi šos trūkumus saskaņā ar 11. pāntu izskaust, un ir daudz konkurences iestāžu dalību valstīs, kurām nav šādu kroņa galveno liecinieku, bet nevajadzētu divas lietas jaukt kopā. Vajadzētu parūpēties par to, vai e, uzņēmums ir pietiekami ekonomiski aktīvs, nevis jādomā par to, vai ir gana galveno liecinieku. Mums ir jāgarantē, lai nākamo piecu gadu laikā uh, izvērtētu, kā šī direktīva tiek īstenota, tad mēs noteikti atradīsim labākos risinājumus. Vīlanda kungs, man patiešām uh, priecē tas, ka tās augtās fishing expeditions ir izslēgtas no aptvērumu, tas garantēs drošāku darbības vidi gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas teritorijā, un es ceru, un es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu par šo priekšlikumu nobalsot vienbalsīgi. Paldies par uzmanību. Paldies Švāba kungs kungs, esam noslēguši debates par šo jautājumu un balsosim rītdien pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Krāceca Garopolu kundzes ziņojums. Tas attiec uz Eiropas ilgtermiņa investīciju fondu. Jāsaka, ka mani iepriecina tas, ka mēs strādājam šodien ļoti produktīvi un uh,